Thank you, colleagues. Kolēģi, ieņemiet lūdzu vietas. We're about to start, colleagues kolēģi, mums ir jāsāk. colleagues thank you. i will now kolēģi, mēs sākam uh, balsošanas sesiju, bet uh, pirms tam es lūdzu jūsu uzmanību. Have... Ir reglamenta jautājums, ko vēlas uzdot uh, deputāti Hasenkampa. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Miljoniem dzīvnieku katru dienu tiek pārvadāti pa visu Eiropu, dienām ilgi tiem ir jāgaida svelmainā saulē pie robežām. Miljons pilsoņu pieprasīja pielikt punktu šai parādībai. 323 uh, eh, locekļi parlamentā lūdza, lai tiktu izveidota īpaša pētniecības komiteja, un šorīt tika lēmts, ka tas nenotiks. Es tikai jums varu pateikt, uh, kaunieties! Paldies! Jūsu komentārs tiks nosūtīts priekšsēdētājiem. Deputāts Urbans Krespo. Reglamenta jautājums. Jā, priekšsēdētāji tika nogalināta Rio de Janeiro pilsētā municipālā padomniece Viņa ir bijusi sieviešu tiesību cīnītāja, un tas viss notika pirms vēlēšanu klimata Brazīlijā. Mēs vēlamies izteikt mūsu līdzjūtību un mūsu nosodījumu no Eiropas parlamenta puses par vardarbību bez klimatu Brazīlijā. Thank you, Paldies deputātam Urbanam Krespo. Vēl viens reglamenta jautājums. Deputāts Vjotīja. Vai tas ir reglamenta jautājums? Grazie, prezidente. Volevo, volevo. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju ziņot jums, prie, priekšsēdētāji, ka vakar, vakarā šeit parlamentā notika kaut kas eh, neticams. Preskonferences laikā, kur piedalījās mums bijušais kolēģis Salvīni, uh, Um, viņa atbalstītāja liedza presai uzdot jautājumus, un uh, presa nevarēja uzdot jautājumus, kas bija jāuzdod. Viņus arī uh, fiziski apdraudēja šeit, pat Eiropas parlamentā, preskonferences zālē. Paldies! Kolēģi! Ievērojot ja lūdzu kārtību. Kolēģi, ir ceturtdiena, es saprotu, ka jūs vēlaties sākt balsot. Es saprotu, ka vairāk kolēģi norāda, ka viņi vēlas izteikties, bet tu, tu, varu dot vārdu tikai reglamentu jautājumiem. Un man ir norāde tagad no deputāta Smūdijas, ka viņi vēlas izteikties uz. Uh, Vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es izsakos kolēģu Džilis Gerlingas, Molis Skots un savā vārdā. Mēs pārstāvam Salisbury, Anglijas dienvidu rietumos. Tā ir pilsēta, kur es dzīvoju. Kā Britu eh, deputātei norāda, ka šī ir bijusi sarežģīta eh, nedēļa. Deputāti Lūdzu, uzklausiet deputāti, kurai ir nopietns jautājums. Deputāti Mūdī, paldies priekšsēdētāji. Kā jūs sacīju? Kā Britu Brexit ietvaros šī ir bija sarežģīta nedēļa, bet solidaritātei mēs no parlamenta esam saņēmuši atbalsta apliecinājumus eh, nervu paralītiskās gāzes uzbrukums sakarā. Mēs vēlamies kolēģiem pateikties par šo atbalstu. Thank you, Madam Moody. Paldies deputātei Mūdījai. Zāla aplaudēja. Atvainojiet, es jums došu vārdu. Deputāta Atkinson, vai, vai jums ir reglamenta jautājums? No, vai es varu lūgt? Nē, jūs nedrīkstat uzdot jautājumu. Vai es varu lūgt atvainojiet deputātu Atkinsonu? Atkinson, Atkinson kolēģis. Dārgie kolēģi, šis nav jautājuma vai debašu laiks. Sākam balsošanu. The... Pirmais balsojums. Stāvoklis Maldīvas salās.